Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Dāmas un kungi, atsāksim mūsu parlamentāro sēdi. Un Šmita kungs, lūdzu, ieņemiet savu vietu. Lūdzu, apsēžieties. Σας παρακαλώ Όσοι κάθεστε όρθιοι. Kolēģi. Kolēģi, kolēģi, lūdzu ievērot klusumu. Ejiet laukā vai sēžat, sēžat nost. Ejiet visi laukā, kas te tagad ļāpā. Nākamais darba kārtības punkts. Padoms un komisijas paziņojumi Eiropas gads attīstībai īstenošana un rezultāti. Padomas vārdā dod vārdu Šmita kungam, lūdzu. Voilà. <laughs> Monsieur le Président. Priekšsēdētāji, kungs, godātie deputāti, ir palikušas dažas dienas pirms oficiāli tiks eh, noslēgts Eiropas attīstības gads. Tas no